pantu - emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transporta līdzekļiem. Vides komitejas vārdā pirmais uzstāsies Javokungs uz trim minūtēm. Yes, please. Lūdzu, jums vārds. Yeah, okay. Madam Chair, Commissioner. Priekšsēdētāji, komisār kungs, cienījamie kolēģi. NV komitejas vārdā es vēlētos iepazīstināt jūs ar šo iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamentu, reglamentu 108 pantu emisijas no viegliem pasažieriem komerciālajiem transporta līdzekļiem Eiro 6. Gaisa piesārņojums izraisa milzīgu skaitu pāragu nāvi Eiropas Savienībā. 940 miljardi eiro katru gadu uh, eh, rodas zaudējumi šo problēmu dēļ, jo īpaši NOx ir uh, galvenais gaisa piesārņotājs, kas izraisa uh, plaušu vēzi, astmu un daudzas uh, elpceļu saslimšanas, kā arī uh, citas veselības problēmas. Saskaņā ar jau Vienoiks emisijas uh, izraisa 70 tūkstošu nāves gadījumu, pārāk nāves gadījumu gadā. Un automašīnas ir galvenais um, NOx emisiju avots, avots un Eiro 6 standarti ir 80 mg uh, saskaņā ar parastiem lietošanas apstākļiem. Iebilduma izteikšanas mērķis ir radīt tā devētos uh, testus uh, reāls braukšanas apstākļos uh, pasažieru un komerciālajiem transporta līdzekļiem. Rezolūcijas priekšlikumā izteikts viedoklis, ka regulas uh, priekšlikumā nevajadzētu atkāpties uh, no prasībām, jo tas nebūtu saskaņā uh, ar uh, mūsu uh, robežu vērtībām. 396 no, nu, uz 2005. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka automašīnas rada emisijas 168 mg apjomā. Uh, sākot ar 2019. gadu, kas nozīmē, ka tas būs četrus gadus pēc Eiro 6 standārtu stāšanās spēkā. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, šādi standarti apdraud ne tikai regulu kā tādu, bet es domāju, ka Eiropas Savienības iestāžu kredibilitāti kā tādu. Tāpēc mēs aicinām komisiju atsaukt regulas priekšlikumu un nākt klajā ar jaunu priekšlikumu līdz 2016. gada 1. aprīlim vēlākais ieviešot uh, testēšanu reālos braukšanas apstākļos, kas ļaus mums uzlabot un panākt to, ka mūsu emisiju kontrolas sistēmas ir efektīvākas. Paldies! Paldies, un tagad um, komisijas vārdā vārds Bienkauskas kundzei. Paldies, priekšsētāji, cienamie eh, deputāti, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par to, ka tiek ieviest jauna testēšanas procedūra automašīnām Eiropas Savienībā. Kā jūs zinat, mēs strādājam pie šī jautājuma jau diezgan ilgi. Uh, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tagad mums ir jārīkojas vēl ātrāk. Šodien e, šajās debatēs es vēlētos pievērsties ieteikums novērtējumam. Mēs zinām, ka testēšana laboratorijās nav tādas, kur mēs varētu paļauties. NOx emisijas dīzeļa automašīnām ir 400 mg uz kilometru. Tas ir četras līdz piecas reizes augstāk nekā um, juridiski noteiktie uh, emisiju limiti saskaņā ar Eiro 6. Tas nozīmē, ka mums ir ievērojami jāmaina uh, reglamentējošais ietvers, un mēs nākam klajā ar priekšlikumu, kas ir uh, nebijis un kas ir piemērots uh, šim gadījumam. Mēs esam pirmie pasaulē, kas ieviesīs emisiju eh, testēšanu reālos braukšanas apstākļos uz reāliem ceļiem. Mūsu risinājumi mainīs eh, līdšanējās sistēmas pilnībā. Turpmāk nebūs iespējams eh, krāpties šajos testē, testos, un dalībvalstīm ir izdevies panākt kompromisu sākotnēji mēs samazināsim emisijas uz 168 mg uz kilometru līdz septembrim nākamajā gadā. Un 2020. gada janvārī mēs samazināsim šo apjomu līdz 120 mg uz kilometru. Mēs lieliski apzināmies, ka komisijas sākotnējais priekšlikums bija daudz ambiciozāks Es vairāk kārt teicu, ka es vēlētos striktākus uh, konformatīvos faktors, bet mēs nevarējām pārliecināt dalībvalstis. Vēlos uzsvērt, ka es tomēr uzskatu šo vienošanos par ievērojumu progresu jo mēs samazinām NOx emisijas dīzeļa automašīnām uz, uz pusi, un vienlaikus mēs veicinam to, ka autobūvs ražotāji pātrina savus centienus, lai samazinātu NOx emisijas un um, ļaut mums sasniegt savus mērķus vīdas aizsardzības jomā. Tāpēc viss ir jādara pēc iespējas ātrāk, un tāpēc arī mēs um, Lūdzam jūsu atbalstu komisijas priekšlikumam ieviešot eh, testēšanu reālos braukšanas apstākļos Eiropas Savienībā. Bet, kā jau esmu teikusi, mēs noteikti neaprobežosimies ar to vien. Tā ir tikai daļa no pakotnes. Mēs vēlamies samazināt NOx emisijas eh, cik vien iespējams, un ja tehnoloģiskā attīstība mums to pieļaus, mēs vēlētos, lai tiktu sasniegti 80 mg km. Tāpēc arī juridiskais priekšlikums par uh, procedūrām testēšanai reālos braukšanas apstākļos piedāvā jaunu pārskatīšanas klauzulu. Tas nozīmē, ka no 2020. gada šie limiti var tikt eh, piemērot, ja tehnoloģijas uzlabojas. Katru gadu komisija izvērtēs situāciju un tehnoloģijas un eh, tātad tehnoloģija, kas ļauj testēt reālus braukšanas apstākļos, un ja šī tehnoloģija pieļaus um, rūpīgāk kontrolēt emisijas un izmērīt tās, mums būs juridiskas iespējas samazināt uh, šīs robežas līdz pat šiem 80 mg uz kilometru. Mēs grasāmies sākt uh, šo darbu jau šā gada beigās un ceram, ka mums izdosies to paveikt līdz gada beigām. Tā kā ražotāji izstrādā automašīnu modeļu saulaicīgi, eh, tad uh, automašīnas, kas tiks saražotas pēc pieciem gadiem, tiek uh, eh, izstrādātas jau šobrīd. Uh, Mēs uzskatām, ka tiek piedāvāta pienācīga juridiskā noteiktība autoražotājiem, lai viņas varētu sagatavot tādus automašīnu modeļus, kas ir saskaņā ar šīm prasībām. Tālāk pievērsīšos pārējiem jautājumiem, kas ir šajā pakotnē. Komisija piedāvās trešo uh, regulatīvo pakotni, lai uzlabotu caurskatāmību. Mūsu ideja ir tāda, ka. Uh, atbilstības faktori. Katrai automašīnai e, tiek norādīta atbilstības certifikātā, un patērētājs varēs pilnībā pārliecināties par to, kāda ir šīs automašīnas rādītāji. Tālāk es piedāvāju jums arī e, to, ka mēs uzlabosim e, automašīnu tipveida apstiprināšanu un piedāvāsim jaunu priekšlikumu jau nākamajā nedēļā. Jaunie noteikumi noteikti skaidros noteikums un uh, ļaus mums garantēt pienācīgu procedūru, un komisija noteikti strādās arī pie kopīgiem pasākumiem, kurus īstenos dalībvalstis. Informācijas apmaiņa un sadarbība starp um, uzraudzības iestādēm dalībvalstīs tiks uzlabota. Volkswagen gadījums parādīja arī to, ka dalībās nereaģēja koordinētā veidā, tāpēc es grasos izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tiktu īstenot tirgus izpētes pētījumi un tiktu kontrolēts automašīnas, kas tiek realizētas tirgū pakalpojumu kvalitāte no to inā, iestāžu puses, kuras kontrolē šo procesu, tiks uzlabota, nostiprināta. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama labāka sadarbība un stingrāka noteikuma Mums ir jācenšas atjaunot pilsoņu uzticēšanos tipveida apstiprināšanas sistēmā un autobūvas e, nozarē kā tādā, kā jau mēs esam vienojušies iepriekš vairāk kārt. Tāpēc mums steidzam ir nepieciešama jauna noteikuma attiecībā uz tipveida apstiprināšanu un testēšanu. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, pāris vārdi par šo Eiro 6 priekšlikumu. Parlaments un komisija šobrīd ved sarunas par to, kā mēs varētu pārskatīt Eiro 4 un Eiro 5 likumdošanu kas uh, ir eh, pamatā arī eh, šīm te priekšlikumiem par reāl, testēšanu reālos braukšanas apstākļos. Mēs runājam par to, kādas pilnvaras tika uzticētas komisijai, un mūsu mērķis ir nodrošināt uh, um, ātru um, testēšanas sistēmas ieviešanu reālos braukšanas apstākļos. Un mēs reiķināmies ar jūsu atbalstu un, protams, arī ar padomus atbalstu, lai rastu līdzsvarot priekšlikumu, jo mēs vēlamies sasniegt savus vidas aizsardzības mērķus un mēs vēlamies panākt institucionālu līdzsvaru. Es saprotu, ka tas ir svarīgi arī jums. Cienījamie deputāti, Es domāju, ka mana apņemšanās rīkoties jums ir pilnīgi skaidra. Mēs eh, rīkosimies konsekventi un visaptveroši, un mēs esam apņēmības pilni eh, vērsties pret autoražotājiem, ja viņi nespēlē saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Es domāju, ka tas noteikti atjaunos uzticēšanos mūsu juridiskajai sistēmai, kas ļaus aizsargāt patērētājs un vidi. Paldies! Paldies, komisārs kundze, un tagad sāksim debatas runātāji no politiskajām grupām vispirms, un tagad dod vārdu Beleta kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Ko, kolēģi, komisārs kundze, mēs zinām, ka šeit ir likts uz spēles. Mēs vēlamies, lai tiktu sama, samazināti NOx izmeši un lai tas notiktu pēc iespējas drīzāk. Šodien komisāri ir apliecinājusi, ka Eiro 6 kopumā uh, emisiju ziņā ir četras reizes eh, lielāks šis rādītājs nekā mm, juridiski apstiprinātais, un līdz ar to, protams, mēs visi piekrītam, ka emisijas ir jāsamazina. Otrkārt, emisija testēšana reālos braukšanas apstākļos noteiks to, kāda būs šī šīs automašīnas. Tas ir ļoti nepieciešams un ir jāievieš attiecīgās pilnvars un attiecīgā sistēma. Komisārs Kundze, jūs sacījāt, ka jūs drīzumā nāksiet klajā ar priekšlikumu attiecībā uz uh, tipveida apstiprināšanas sistēmām. Tas ir ļoti būtiski, jo nacionālās kontrolas ir jāīsteno ļoti tādā kvalitatīvā veidā. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Diskusija par to, vai tiem būtu jābūt deleģētiem vai īstenošanas aktiem. Fakts ir tāds, ka nākotnē šis te pārskat procedūrās tiks iekļauts arī parlaments, un tāpēc mēs gribētu lūgt, lai šajā gadījumā tiktu piemērots deleģētais akts, nevis īstenošanas akts. Uh, Kamēr mēs gaidam rēģēšanu, um, ir autoražotāji jau sāks pielāgoties, un es domāju, ka tas būs visu mūsu veselības labad. Paldies! Belitkungs, Zanīkungs vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai piekrītat atbildēt? Jā, tad lūdzu, Zanīkungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies maniem, manam kolēģim. Es ļoti lielā mērā atbalstu stingru noteikumu ieviešanu un uh, ievērošanu, bet palīdzēt man izlemt, vai noteikumi ir bijuši pārāk stingri, vai arī autobūvas uzņēmumi pārāk vēl īstenojuši uh, un piemērojuši šīs normas. Paldies! Zanīkungs, dargais kolēģi, es neesmu pārliecināts, vai tas ir, vai ir vietā to teikt, bet es domāju, svarīgākais būtu izdarīt secinājums no reālās situācijas, kāda ir bijusi pagātnē skandāliem, kas būs ir piemeklējuši. Es domāju, ka no tā viss ir jāizdara secinājumi pēc iespējas drīzāk. Svarīgi pirmkārt ir tas, ka ir nepieciešams, lai NOx emisijas pēc iespējas drīzāk tik samazinātas. Mums ir uh, izmeklēšanas komitejā jānoskaidro, kas tad ir bijis nepareizi, un uh, otrkārt ir jāizdara attiecīgie secinājumi šie tie tipa. Uh, Tāpēc šī certifikācijas sistēma ir jāuzlabot, ir jāīsteno stingras kontrols attiecībā uz uh, pieļaušanas sistēmām. Ir jāsaprot, kas ir nogājis greizi, un to noskaidros izmeklēšanas komiteja. Un jo ātrāk mēs samazināsim NOx emisijas, jo labāk veselībai. Paldies Beletkungam. Stāskungs arī vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu Beletkungam. Jūs piekrītat? Jā, labi, tad Stāskungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Bēlētkungs. Es gribēju pajautāt, kāda ir jūsu grupas nostāja attiecībā uz eh, to, kā mēs balsosim par šo te iebildumu pēc divām nedēļām. Vai jūsu grupa iestājas par sabiedrības interesēm, sabiedrības veselību, vai jūs balsosiet par šīs problēmas risināšanu? un lūksiet komisiju pieņemt reāli risinājumu. Ja jūs neizvēlsieties šo ceļu, tad jūs izvēlēsieties pilnīgi pretēju nostāju un tad balsosiet par to, lai eh, emisijas tiktu palielināts no 80 līdz 168 mg uz kilometru. Ko tad jūsu grupa darīs balsojumā? Paldies, Beletkungs. Paldies priekšsēdātājiem, paldies Stāskungam par šo jautājumu. Stāskungs. Tas, ko mūsu grupa darīs, mēs, mēs balsosim par sabiedrības interesēm. Mēs uzklausījām komisārs kundzi, viņa sacīja, ka jauna dīzeļa automašīna emitē četras reizes vairāk nekā juridiski pieļaujamā norma. Pēc pusotra gada mēs e, pieredzēsim krasu samazinājumu, un pēc tam e, NOx e, emisijas tiks samazināts vēl vairāk. Līdz ar to mums ir jāraugās uz reālajām NOx emisijām šobrīd, un tās jāsalāgo ar priekšlikumu, un te ir runa par vismaz 50% emisiju samazinājumu. Uh, Paldies. Lembrēmts kundzei vārds. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Es gribētu paturpināt iepriekšējo runātāju teikto. Es nevēlos iesaistīties argumentos par to, kāpēc ir nepieciešami emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos, bet vēlos ļoti skaidri izteikties, komisārs kundze, par to, ka Mēs esam balsojuši par priekšlikumu, bet mēs vēlamies dot jums zinām laiku, nu ne jau pārmērīgi daudz laika, lai izstrādāt kaut ko labāk nekā to, ko esat pre prezentējuši šodien. Es redzu, ka jums ir labā griba, bet ir nepieciešams ambiciozāks priekšlikums. Mēs nevaram savukārt pieļaut to, ka kaut kāda tehniska komiteja ir izcināt šos jautājumus, jo šī tehniskā komiteja samazinās Eiro 6 normu. Uh, par kur mēs ar komisiju vienojāmies pirms desmit gadiem, un tā kā es domāju, ka jums vajadzētu nāk klajā ar labāku priekšlikumu, rūpīgi pārdomāt to Un eh, es domāju, ka atbilstības eh, faktoru viens panākšana ir ārkārtīgi būtiska. Es domāju, ka mums ir jāievēro tās normas, ko demokrātiskā veidā esam pieņēmuši. Tāpēc mēs jums dodam vairāk laika, lai jūs varētu pasniegt mums kaut ko ambiciozāk. Paldies, Girlings kundze. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka mēs vēlamies panākt labāk gaisa kvalitāti. Mēs vēlamies, lai tiktu izbeigt šī te jā, testēšanu laboratorijas apstākļos, vēlamies emistīt testēšanu reālos braukšanas apstākļos pēc iespējas drīzāk. Protams, ir ļoti daudz tehniskas detaļas, par kurām jāvienojas, bet pamat vienošanās jau ir uz galda attiecībā uz 26. oktobra TCMB tikšanos. Līdz 2020. gadam būs garantēts konformitāts atbilstības faktors 1,5 un uh, mums ir šo te 80 mg ierobežojumu šobrīd pārsniegts vairāk kā 6 reizes, bet kā jūs varat šo te limitu līdz 120 palielināt? Es domāju, ka cilvēki, kuri cieši no dažādām elpceļu saslimšanām, ir pelnījuši šādi. Un es domāju, ka ir jābūt apņēmībai gan no komisijas un dalību valstīm panākt risinājumu līdz konkrētam datumam. Es domāju, ka uh, pašreizējais risinājums varētu šo situāciju pagarināt un uh, desmitiem tūkstoši Eiropas iedzīvotāju veselības problēmas tikai turpinātos, un tāpēc ir jāizmanto šī iespēja, jāsēžas pie galda un jāvienojas, kad mēs uh, panāksim šo te atbilstības faktoru viens, kad dalībvalsts varētu piekrist un kāda būs tad šī te kā mēs izkļūsim no institucionālā strupceļa un atrisināsim situāciju. Gabrandī kungam divas pus minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisārs kundzei par pienesumu. Iesākumā es gribētu uzsvērt, ka mēs nedrīkstam par zemu novērtēt šīs situācijas svarīgumu. Es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti būtiski risināt šo jautājumu. Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums Eiropas iedzīvotājiem. Cilvēki vēlas tīru gaismu, eh, tīru gaisu un viņi nevēlas eh, ciest. Otrakārt. Šī ir komisija, kurai viena no prioritātēm ir labāka likumdošana. Ja šis priekšlikums eh, ir kaut kā piemērs, tad tas noteikti nav paraugs labākai likumdošanai. Pašreizējā likumdošana nav balstīta ne uz vienu ietekmes novērtējumu, un neviens neuzņems politisko atbildību dalību valstīs par šo jautājumu. Un es domāju, ka tas ir raksturīgi, ka padomu parasti nepiedalās dalību valsts rāda ar pirkstus Briselu, bet mums ir jārāda ar pirkstus dalību valstīm. Uh, lai eh, novērstu šo slikto gaisa kvalitāti. Treškārt, tad, kad mēs atgriežamies pie jautājuma par eh, tīru gaisu, tad jāsaka, tīrs gaiss ir eh, pamatiesības. Bet es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Kādā veidā mūsu pilsētu mēri un, un mērijas var padarīt uh, gaisa tīrāk, ja piesārņojoši transporta līdzekļi turpina braukt pa ielām, kā piemēram tādā pilsētā kā Londonā 7. janvārī šogad ikgadējais NOx eh, līmenis, eh, gada līmenis eh, tik jau pārsniegts. Uh, Kā tādā pilsētā kā Londona var solīt iedzīvotājiem tīru gaisu ar šādu veidu priekšlikumu? Un visbeidzot, komisārs Kunds Nīderlandē. Mēs izvēlamies eh, tādu kā gada saukli, un 2015. gadā šis sauklis bija krāpšanas programmatūra. Un tādā veidā tika aprakstīta ražotāju politika. Ko es redzu šeit? Es redzu šeit, ka dalība valstis īsteno politiskās spēles, kas mums dos vēl tādu sliktāku sauklu, ko varētu, ar ko varētu raksturot 16. gadu. Paldies, Kilonens kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no diviem eiropiešiem šobrīd dzīvo pilsētās, kur transports rada gaisa piesārņojumu. Eiropas Savienībā 430 tūkstoši cilvēku priešlaicīgi nomirst tieši eh, gaisa kvalitātes dēļ. Ja mēs runājam par gaisa kvalitāti, tad mēs runājam par nopietnu milzīgu problēmu. Kā gan ir iespējams tas, ka mēs nekontrolējam NOx emisijas? Vēlos atgādināt, ka mūsu mērķis ir 80 mg uz kilometru, un mums ir jāpieturas pie šī mērķa, un mēs nevaram sākt ar 168 mg un pēc tam 120 mg un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir nepieciešams saistošas robežas. Un mēs nedrīkstam aizkavēt eiro uh, 6 uh, ieviešanu Es ceru, ka mums izdosies pēc desmit gadiem paziņot, ka mums ir izdevies ierobežot NOx emisiju nokļūšanu vidē un ka mums būs izdevies panākt arī ekonomijas efektu, jo tas nozīmē arī, ka mēs ietaupīsim līdzekļus, kas šobrīd tiek atvēlēti iedzīvotāju veselībai. Es ceru, ka mums būs jauns priekšlikums, kas būs daudz ambiciozāks un kas ļaus aizsargāt iedzīvotāju veselību. Paldies! Paldies, tagad Aikalt kungam divas minūtes. Nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kūns, par izskaidrojāt, par to, ka izskaidrojāt vēlreiz šo priekšlikumu. Es esmu nedaudz vīlies, jo es biju gaidījis dzirdēt arī to, kādas potenciāls izmaiņas nesīs šis priekšlikums. No jūsu runas, komisārs Kūns, es saprotu, ka vairs nekādas izmaiņas nav iespējams. Tas, par ko nolēma dalībās, kas nav pārstāvēt šodien, ir nozīmē, ka visi transporta līdzekļi var eh, emitēt 168 eh, mg uz kilometru līdz 2019 gadam, bet 1,5 eh, atbilstības faktors, kas ir jāsasniedz, kur būtu jāizmaina šis standarts no 80 mg uz 120 mg. Un šis process sāksies tikai 2021. gadā, lai gan 2007. gadā mēs kā līdzlikumdevēju lēmām, ka tām 2014. gadā bija jānoslīd līdz 80 mg uz kilometru tas, ko mēs tehniskajā komitejā tagad sakam, ka, ka šis te lēmums, šis rādītājs līdz 2021. gadam var tikt pazemināts līdz 120 miligramiem. Ja jūs darbojaties autobūvas uzņēmumā, tad jūs nevarat pieņemt to, ka tehniskajā komitejā mēs paši koriģējam to, ko mēs kā līdzlikumdevēji esam nolēmuši. Un ir svarīgi saprast, ka tagad mēs varam uzlabot situāciju šodien flām ziņās tika teikts, ka Opel ar vienkārši programmatūras korekciju no 750 līdz 200 tika samazināt šīs emisijas vienas dienas laikā, bet jūs tagad piekrītat, ka viņiem būs laiks līdz 2021. gadam, lai atšķēdītu priekšlikumu, kas par kur tik lēms 2007. gadā. Par to mēs vienosimies tagad, un komisija sociāldemokrāti uzdod godīgi jautājumu Vai būs um, jauns priekšlikums attiecībā uz šo te atbilstības faktoru, jā vai nē, un mēs vēlamies, lai atbildi jūs sniegt šovakar. Paldies! Paldies nākamā runātāja Evī Kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Itālijas delegācija atbalstīja šo iebildumu tādēļ, ka šeit mēs saskaramies ar krāpšanu. Nu, ir um, RDE programma, kas tika pasludināta kā tāds ļoti liels solis uz priekšu, un ir ļoti žēl, ka patiesībā mēs nevaram šo soli saukt par soli uz priekšu un par ambiciozu risinājumu, jo šī pakotne ļaus uh, pie, transporta līdzekļiem piesārņot vidi daudz vairāk nekā ir paredz šī, šī vienošanās. Uh, Autoražotājiem ir bijuši septiņi gari gadi, lai sagatavotos pielāgoties situācijai un uh, pieņemt šīs te robežas, kas noteikts emisiju testēšanā reālos braukšanas apstākļos. Bet uh, es domāju, ka tagad ir jānāk klajā ar pienācīgu un nopietnu priekšlikumu, kurā būtu ņemts vērā sabiedrības veselības intereses. Paldies, Dornāno kundze, viena minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs saskaramies ar milzīgu dilēmu. No vienas puses Eiropas komisija ir bijusi lieliski ideja samazināt prasības attiecībā uz emisijām vieglajām automašīnām. Vai nu tā ir bijusi Volkswagen afēra vai nē, mēs, mums ir jāatzīst, ka šobrīd tiek izdarīts milzīgs spiediens uz Eiropas autoražotājiem un startautiskās konkurences apstākļos, tad, kad mēs pavaram robežas, tad, kad palielinās bezdarbs, eh, komisija beidzot aizsargā mūsu intereses. Bet no otras puses komisija rīkojas tā, kā tai eh, vislabāk patīk, proti viņi rīkojas bez parlamenta. Mūsu institūcijām ir jābalstās uz uzticēšanos, caurskatāmību, un Eiropas parlamentam vajadzētu atteikties no pārliekas birokrātijas bet ekonomiskais karš ir eh, sācies, un tāpēc mums ir jārīkojas, un tāpēc mēs iebildīsim pret šiem iebildumiem. Līdzes kungs, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā komisāri, cienījumie kolēģi. Jā, tiesa saskaņā ar uh, komisijas pašas rīcībā esošiem datiem 400 tūkstoši cilvēku Eiropas Savienībā uh, pārāk mirst uh, gaisa uh, kvalitātes dēļ, un mums ir jāiero, jāievēro piedāvātās robežvērtības, tāpēc EPP vienmēr ir bijusi par to, ka mums ir jāatdz samazināt šo, šīs emisijas. Um, un uh, to ir iespējams uh, darīt, samazinot emisijas automašīnām, un tas ir jādara šīm, šo testēšanu reālos braukšanas apstākļos. Uh, Bet jautājums ir, kas tad sekos pēc šī e, vispārējā paziņojuma, un nav nemaz tik vienkārši rast atbildi. NB komitejā tika teikts, ka priekšlikums ir pietiekami strikts, tāpēc tas tiek noraidīts, bet, un e, manuprāt, tam ir arī uh, pamatojums, proti ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par izaugsmi, pie, piedāvāja eh, sākotnēji eh, citas atbilstības rādītājus, bet mēs šajā gadījumā varējām tikt tikai jā vai nē. Un eh, mēs saprotam, ka ja mēs noraidīsim šo priekšlikumu, tad tas nenozīmē, ka mēs saņemsim priekšlikumu ar striktākiem noteikumiem. Tāpēc EPP piedāvā kompromisu, kas palīdzētu uh, saglabāt iedzīvotāju veselību, un daļa no šī kompromisa būtu, ka mums būtu striktāk noteikuma attiecībā uz tipveidu apstiprināšanu un automašīnām, kas uh, kursē pa mūsu ielām. Es ceru, ka mums izdosies par to vienoties turpmāko nedēļu laikā. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Grūts kungam uz vienu minūtu. Paldies! Vācijas pilsētās ir milzīgas problēmas ievērot uh, šīs robežu vērtības, un ko es varu atbildēt uh, uh, mēriem Vācijas pilsētās? Mēs šobrīd tikai pasliktinām šos noteikumus. Tā vietā, lai viestu eiro 6, mēs atgriežamies pie eiro 5. Un mēs strādājam pie kompromisa. Es pie tā strādāju Un mums vajadzētu izbeigt ar eh, šiem atbilstības faktoriem, kas tikai eh, pasliktinās situāciju. Ko es varu atbildēt šiem Vācijas pilsētu mēriem? Vai mēs tagad gaidīsim līdz 2020. gadam? Komisārs kundze, un vai jūs saskatāt arī risku, ka, ja mēs ievērosim šīs robežvērtības attiecībā uz gaisa kvalitāti, tad varbūt komisija. Um, patiesībā riskē tieši tāpat kā endokrino saslimšanu uh, gadījumā. Ja šis jautājums tik tiešām ir tik svarīgs, ja, tad uh, es domāju, ka ir, uh, ir tiešām nosodām tas, ka neviens no padomas locekļiem nav ieradies šīm uh, svarīgajām diskusijām. Paldies! Paldies! Tagad vārds precēlkungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi! NOx emisiju uh, samazināšana noteikti ir mērķis, kas mums visiem ir kopīgs, un to mēs arī šovakar esam pauduši. Taču, par spīti visam, mēs ļoti daudz esam dzirdējuši arī par autobūvs uh, ražošanas uh, nosodīšanu. Mums ir jāsaprot, ka tipveida apstiprināšana notiek laboratorijās bet uh, automašīnas laboratorijās um, netiek darbināts paties. Jā, runa ir par krāpšanu, kā daudz te minēja, bet tas liecina arī par um, to, ka mēs nespējam sagatavot tādus testus, uh, testus, kas mums palīdzētu sasniegt šos mērķus. Un ja mēs varētu par to vienoties nākotnē, tad es domāju, ka mums izdosies kaut ko uh, panākt. Bet kā jau kolēģis Belets teica, uh, ja mēs runājam par viedajām automašīnām, tad par viedo komisiju te vēl neviens nav runājis. Paldies. Thank you. Paldies. Torvalda kungs, lūdzu. Vienu minūtu. Man no mest elskari. Priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Gribētu uzdot kādu vienkāršu jautājumu. Likumdošanas procedūrā Un ko daram tad, ja situāciju paš, apdraud paši ierēģi? Jo galu galā šeit mēs apdraudam demokrātijas pamatprincipus. Un komisija skatās uz mums, mēs raugāmies komisiju. Komisija šobrīd grib piedāvāt mums no jauna vecus risinājumus, bet, nu, tam laiks ir beidzies. Mēs varētu iedomāties situāciju, kad Volkswagen, piemēram, nebūtu ja spējuši krāpties, ja vien komisija pati nebūtu sevi iedzinusi strupceļā. Un šeit, manuprāt, komisija jāuzņemas sava atbildības loma. Domājot par nākotnes programmu. Paldies! Paldies, Delī kundze! Cienījamie kolēģi, Lēmums, kas tika pieņemts pagājušā gada oktobrī, ir skandalās. Komisija pavisam klusiņām ir um, piešķīrusi iespēju autobūvētājiem līdz 2020. gadam neievērot noteikums, un tagad parlamenta dienesta apgalvo, ka tas ir nelikumīgi. Citiem vārdiem sakot, tas ir milzīgs pārkāpums ne tikai attiecībā uz Eiropas likumdošanu, bet arī pārkāpums attiecībā uz Eiropas parlamentu, kas būtu jāiestājas koplēmuma procedūrā, kas cenšas um, rīkoties vispārējās interesēs, un mēs neesam autobūvs lobētāji, un tā vietā, lai palīdzētu autoražātājiem melot parlamentam un komisijai, ir uh, jācenšas aizsargāt patērētājus, vīdi un planētu, un šis skandalozais priekšlikums ir jānoraida pēc iespējas ātrāk. Es aicinu komisiju un arī dalībās rīkoties līdzīgi. Un visbeidzot, um, domāt par to, kā mēs uh, panāktu nopietnu tipēdu apstiprināšanu, kas tiktu pienācīgi kontrolēta, un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, tagad vārds Jāka kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisārs kundze, skandāls, uh, kas skārs Vācijas autobūvs industriju, norādīja uz nopietnu līdzsvaru trūkumu starp normām un realitāti, kāda ir šajā nozarē. Es piekrītu tiem, kas ir um, sagatavojuši šo rezolūcijas priekšlikumu attiecībā uz to, cik tas izmaksā um, iedzīvotāju veselības jomā. Uh, bet šis priekšlikums piedāvā eh, piegriezt vēl stingrāk eh, skrūvis šai nozarei, kas jau tagad tiek eh, apspiest, un tas viss balstoties tikai uz noteiktām dogmām. Mums ir jāpasaka arī pavisam skaidri, ka šis skandāls ir devis pozitīvus rezultātus amerikāņu rūpniecībai, un mums ir jārīkojas pārvietojot ražošanu atpakaļ uz Eiropu, īstenojot eh, deglobalizāciju un tā tālāk un tā joprojām, bet eh, komisijas priekšlikums noteikti ir mazākais ļaunums, eh, ka mēs, to, ko mēs tomēr nevaram atbalstīt. Paldies! Paldies! Tagad vārds Graustēts kundzei. Paldies priekšsēdētāji! Mēs visi atzīstam to, ka auto. Uh, ražošanas nozarē ir jāīsteno nopietni centieni, lai samazinātu emisijas. Uh, un jo īpaši NOX. Testi, kas līdz šim ir tikuši īstenot laboratorijās, nebija caurskatām un atklāti, un tas nav pieņemams, jo mūsu pilsoņiem ir jāuzzina patiesība par gaisa kvalitāti, tā gaisa, kur viņi jāpo. Tāpēc arī testēšana uh, reālos braukšanas apstākļos ir milzīgs solis uz priekšu. No savas puses es eh, nebalsošu par šiem iebildumiem jo e, tādējādi mēs aizkavētu šo labāko testēšanas sistēmu ieviešanu. Šī testēšana noteikti būs uzticamāka, tāda vēl nepastāv, nepastāv citur, un es domāju, ka būtu atbildīgi no vidas aizsardzības viedokļu un arī domājot par e, šo e, autobus nozara, mums noteikti vajadzētu rīkoties pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāaizsargā pilsoņi, bet mums ir jāaizsargā arī Eiropas autorašotāji. Bet, ja mēs celsim šos iebildumus, tad tas nozīmēs, ka mums nebūs nekavējošu lēmumu un uh, pēc četriem gadiem mēs pārskatīsim šo atbilstību, kas mums ļaus būt vēl prasīgākiem, uh, samazinot emisijas. Uh, bet to ir iespējams īstenot tikai sniedzot atbalstu, pakā, atbalstu pasākumu šai nozarei un nodrošinot to, ka noteikumi tiek ievēroti. Mums ir jācenšas atgūt uzticēšanos no pilsoņu puses, un no tā ir atkarīga mūsu autoražošanas nāku. Un mēs sagaidām, ka komisija eh, pieņems spēcīgus eh, noteikumus, lai ieviestu šo testēšanu, kas būtu pēc iespējas neatkarīgāk. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja. Tālāk, un vienu minūtu. Lēgī. Lielas paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi, kolēģi. Nu, reizēm man šķiet, ka mēs dzīvojam divām dažādām planētām. Galu galā šis jautājums, um, šis tiesība akts tika pieņemts pirms deviņiem gadiem, un tagad tehniska komiteja, kurā it kā esot eksperts, saka, ka viss jau ir kārtībā ir lieliski, ka um, transporta līdzekļi var iz, tātad, izdot vairāk emisiju divas reizes vairāk nekā pirms deviņiem gadiem, nu, jāsaka, tā ir politisks jautājums. Galu galā politiķu loma ir nodrošināt, ka mūsu pilsoņiem uh, tiek nodrošināta labklājība un arī bērniem. Un tādēļ šobrīd es gribētu vērsties pie Eiropas uh, līderiem un jautāt, vai esat gatavi tomēr uh, saskarties ar šo spiedienu, kas radies, un ka transporta līdzekļi izdos divreiz vairāk emisiju līdz 2020. gadam. Un mēs ļausim transporta līdzekļiem piesāņot pasauli arī vēl pēc 20. gada. Nevajadzētu šobrīd paļauties lobbyistu spiedienam, 9 gadi ir jābūt pietiekamam laika periodam, lai industrija to sakārto, un tādēļ jājautā, kādēļ tas nav noticis un kāds mums mūsdienās ir garantijas. Paldies! Kramer kungs, lūdzu, vienu minūtu. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Priekšsētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi, mēs jau gadiem ilgi zinājām, ka tiek krāpts un ka tiek melots. To teikusi gan komisija, gan dalībās, bet nekas netika darīts. Un nebija runa par tehnoloģijām, tehnoloģijas ir pieejams, runa bija par naudu, kas ir jāietaupa un dīzeļu automašīnu gadījumā um, vairākas valsts masveidā subsidēja šo nozari. Uh, par dīzeļdegvielu tiek maksāts mazāk, piemēram, Vācijā, un to ir iespējams izbeigt. Un šajā virzienā jums noteikti arī jāiet. Un tas, kas ir godīgs, nebūt, būt, nedrīkst būt muļķu lomā, jo ne visi melo un ne visi krāpjas. Mums ir jā, tie, kas ir pieturējušies pie noteikumu ievērošanas, viņus nevajadzētu tagad sodīt, vajadzētu sodīt tos, kas ir melojuši un krāpušies. Tāpēc mums nevajadzētu pārskatīt šīs robežu vērtības, par kurām mēs esam vienojušies iepriekš. Paldies! Paldies! Šāba kungs, lūdzu, pusotru minūtu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es uh, vēlētos pavisam skaidri teikt, ka neviens nevēlas apstrīdēt no X emisiju samazināšanu. Uh, mēs esam visi viensprāts, mums mērtiecīgi ir jāsamazina šīs emisijas, bet tagad runā par to, ka mēs varētu kompensēt pie, piekrāptos pilsoņus, bet runa ir par to, vai šis te priekšlikums, kur piedāvā komisija, vai mēs to pieņemam vai noraidam. Un es domāju, ka mums jāraugās uz to pavisam realistiski. Ja mēs to noraidam, kā jūs to piedāvājat, tad mēs zinām, ka e, vidē noteikti neklāsies labāk, bet tas nozīmē, ka nākamais likumdošanas priekšlikums tiks piedāvāts vēlāk, un tāpēc jums ir jāskaidro, kāpēc jūs vēlaties izraudzīties šādu risku. Labākais solis noteikti ir e, tas, ko mēs šobrīd varam spērt uz priekšu, tāpēc lūdzu pārdomājiet, vai jūs nevarētu šo soli spērt kopā ar mums. Tālāk Arī mēs nevēlamies, lai eh, godīgais nebūtu muļķa lomā, arī mēs vēlētos, lai noteikumi tiktu ievēroti. Un mums noteikti ir virkne uzlabojumu, ko mēs vēlamies panākt, bet cienījamie kolēģi un komisārs kundze, mēs, mums nevajadzētu rīkoties tikai attiecībā uz. Uh, privātajām automašīnām, mums ir jārīkojas arī citās jomās. Mums ir jācenšas panākt to, lai noteikumi tikti ievēroti, un EPP par to cīnās. Un tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas ne tikai testēšanas un tipveida apstiprināšanas romā. Mums ir jācenšas um, panākt risinājumu, kas ļautu atbalstīt šo likumdošanas aktu, un tāpēc es aicinātu visus kolēģus un kolēģis uh, piekrišķim komisijas priekšlikumā. Paldies! Thank you. Uh, Mr. Dance. Paldies, Dansa kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Komiteja, kuras lēmumu šobrīd pārunājam, pieņēma lēmumu tieši tajā pašā dienā, kad mēs, kā parlaments, uzņēmāmies īstenot ambiciozus mērķus attiecībā uz valstu emisijām. Mums tas tika pārdots kā tehnisks grozījums, bet šis grozījums patiesībā bija politisks. Netīs gaiss nogalina tikai šobrīd saprotam, cik lielā mērā patiesībā um, piesārņots gaisa skaitē pilsoņiem, bet jau kopš 2006. gada zinām, ka ir nesakritības starp laboratorijas testiem un reālās uh, um, braukšanas emisijām, un 2011. gadā komisija pat to arī atzina. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kad gandrīz uh, ir desmit gadi pagājuši kopš sākotnējā ziņojuma, un tagad mums jāizvēlas no uh, tātad šādiem reālā braukšanas apstākļu testiem, kas ir ļoti aizkavēti, un no otras puses um, tātad uh, pasākumi, par ko parlaments un komisija jau ir vienojušies. Uh, Komisijai gribētu teikt, mēs nevaram pieļaut tādus uh, sasteigtus pēdējā brīža lēmumus, kas tiek slēpti. Nē, mums ir jāpieņem lēmumi, kas ļaus mums attīrīt uh, gaisu un ļaus arī parlamentam uzņemties savu atbildības lomu. Paldies! Paldies! Vandenkampa kungs. Viena pusotra minūte lūdzu. Priekšsādētājs kundze, liels paldies! mēs nedrīkstam šodien izvairīties no šī jautājuma. 2015. gads uh, Eiropas mašīnbūvas nozarei nebija labs gads. Gan patērētājiem, gan uh, valsts iestādēm ir tiesības iegūt um, patiesu, akurātu informāciju par gaisa piesārņojumu. Un tādēļ man ir jā, jājautā, kā mēs to atrisināsim turpmāko gadu laikā. Beleta kungs un Līzes kungs jau patiesībā norādīja, kāda ir uh, ETP nostāju šajā jautājumā. Mēs vēlamies ļoti skaidru, striktu laika grafiku, lai atrisinātu um, NOX, uh, slāpekļa oksīda emisijas. Otrakārt, tipveida apstiprināšanas sistēma un uh, apstiprinājumi nacionālā līmenī. Gribētu komisijai jautāt, vai jūs varat mums um, skaidru laika grafiku ieskicēt ar konkrētiem soļiem, kas jāspēr, jo es varu iedomāties, ka mani kolēģi patiesībā ir zaudējuši jau pacietību, bet tajā pašā laikā mums jābūt realistiem. Gal galā ir jāapturvēt prātā arī darba vietu perspektīvu. Mēs, protams, um, jāaptur prātā arī COP21 secinājumi, kas gaidām. Un kolēģiem gribētu arī atgādināt, ka šeit ir saikne ar TTIP, kur tad tas tika atklāts gal galā ASV, nevis Eiropā. Paldies! Paldies, Ertuga kungs, viena minūte lūdzu. Jā, vielen dank, frau Pozicine, sehr geehrte Frau. Paldies, priekšstādā cienījumā, komisārs kundze, cienījumā kolēģi. Komisārs kundze, es domāju, ka tagad bomba ir jūsu laukumā. Komisija ir atbildīga kā izpildu varu par to, lai šī problēma, un ir pierādījies, ka tā ir problēma, tik tiešām rastu arī godīgu risinājumu. Es domāju, ka mēs nedrīkstam apstrīdēt tos rezultātus, kurus piedāvāja eksperti. Es vēlētos uzzināt sekojošu, proti man ir e, vairāk konkrēti jautājumi. Vai jūs attiecībā uz tifeida apstiprināšanu, kur esat paredzējis pārskatīt e, šajā e, mēnesī, uh, domāsiet arī par reāliem braukšanas apstākļiem. Un otrs jautājums eh, - nacionālās eh, eh, kontrols iestādes, acīm redzot, jums ir norādījušas problēmām jau vairāk gadu laikā, bet jūs neesat nereaģējuši. Paldies! Paldies, tagad vārds Gadīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, manuprāt, mūsu šo, šīs dienas diskusija norāda, ka esam vienoti un um, ejam vienā virzienā. Esam pie šī jautājuma ļoti ilgi strādājuši. Visi kopīgi strādājam pie gaisa kvalitātes uzlabošanas. Par to nevienam nav šaubu. Pēdējo de gadu desmiešu desmitu laikā Eiropā gaisa kvalitāte ir lielā mērā uzlabojusies. Tas ir ļoti jauki, bet mums, protams, jāturpina darbs, jo pietiekami vēl nav paveikts. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mums ir uh, no vienas puses jāņem vērā ekoloģijas apsvērumi, no otras puses ekonomikas. Līdzīgi kā uz to ir uh, norādījis arī kāds ļoti slavens Itālijas rakstnieks. Ekoloģijas aizstāvji, kas uh, mm, pārdod patērētājiem veselību, nu, no otras puses ekonomika kaitē veselībai. Uh, Šeit mums ir eh, varbūt jāpadomā par tiem, kas eh, uzstājas par šādiem labākajiem vides draugiem un tajā pašā laikā kaitē veselībai. Mums galu galā, ja mēs balsosim pret šo iebildumu, tad eh, nu, būs kavēšanās par diviem gadiem. Galu galā nebūs tūlītais gaisa kvalitātes uzlabojums, kuru gan iegūsim, ja balsosim pret šo pasākumu. Tad uh, uzlabojumi tiks uzreiz īstenot, tādēļ šobrīd un tagad mēs runājam par to, ka vajadzētu balsot par to, ka tiek samazinātas uh, emisijas gan tātad šīm cietajām daļiņām, gan arī NOx, un tie, šie divi iemesli um, izraisa daudzas, um, daudz nāves gadījums un nopietnas veselības problēmas. Tādēļ mums vajadzētu atbalstīt šo īstenošanas pasākumu un cerams, ka situācija tuvākajā nākotnē uzlabosies un arī nozare izdosies rast jaunākas tehnoloģijas. Paldies! Paldies, Paulučī, kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Gribētu, lai jūs nododat padomē vēsti par to, cik ļoti dusmīgi esam par to, ka padome nepiedalās šajās ļoti svarīgajās di diskusijās. Padomē vajadzētu tomēr respektēt parlamenta darbu. Lūdzu, nododiet viņiem šo ziņu. Tālāk, kas attiecas uz NOX rādītājiem no laboratorijām, šiem rādītāji trīs re, ir trīsreiz zemāka nekā Eh, reālajos braukšanas apstākļos iegūtie rezultāti. Un tādēļ mēs nevaram pilnībā um, aizmirst saikni starp gaisa piesārņojumu un veselības problēmām. Eh, šī informācija slēpta no mūsu patērētājiem gadiem ilgi. Nu, mēs ļoti pozitīvi vērtējam eh, šos reālo braukšanas apstākļu vērtēšanu, un 2007. gadā parlamentā tika pieņemts 80 mikrogramu uz kilometru limits, un tādēļ gribētu jautāt, kādā veidā ir iespējams, ka 15 gadu laikā šis uh, limits, šis rādītājs vēl aizvien 168 mikrogramu līmenī. Nu, es nezinu, varbūt, ka tad līdz 20. gadam līdz uh, 120 samazināsim, bet tādējādi mēs pilsoņus neaizstāvēsim. Tādējādi mēs tikai slēpjamies. Paldies, Ajūso kundze, pusotra minūte lūdzu. Liels paldies, paldies komisārs kundze, darbie kolēģi. Mēs visi gribam, protams, labāku gaisa kvalitāti, labāku vidi. Nu, un šī uh, regulējuma noraidīšana būtu pirmais solis. Bet, ja tā darīsim, tad būs nepieciešams papildus laiks, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsoņiem. Un es patiešām ceru, ka komisija izdosies uzlabot vērtēšanas parametrus, bet runājot par Eiro 5 un Eiro 6 standartiem, uh, Uh, kas attiecas tātad uz uh, transporta līdzekļu emisiju testiem laboratorijas apstākļos, jāsaka, ka reālajos braukšanas apstākļos šīs emisijas ir četreiz lielākas. Tādēļ šeit mēs runājam par uh, aptuveni četri Uh, līmeņa atbilstības faktoru, un mēs galu galā vēlamies noraidīt pat 2,1 uh, faktoru un 1,5 līdz 2020. gadam. Tas šobrīd ir labākais risinājums, kas pieejams, un to nedrīkstam noraidīt. Reālā situācija ir tāda, ka šobrīd nevaram uh, vērtēt emisijas reālajos braukšanas apstākļos. Un, protams, būtu jau ļoti jauki, ja mums nevajadzētu jaunus parametrus un jaunus atbilstības faktorus. Uh, Varam tikai vēlēties, ka tehnoloģijas mums simtprocentīgi akurāti ļautu visu vērtēt, bet nu, reālā situācija atšķiras. Tādēļ, ja noraidīsim šo regulējumu, tad uh, vienkārši par diviem līdz trim gadiem vismaz būs kavēšanās un tādā veidā mm, mums neizdosies atrunāties tikai ar šiem argumentiem, kas um, tātad galu galā komiteja patiesībā izmeklēšanas vēl pat nestrādā. Paldies! Paldies, un tagad arī Voldelons kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Darīt to, ko mēs esam teikuši, un, uh, to, ko, un, un uh, teikt to, ko mēs esam darījuši, palīdzēja saglabāt uzticību. Un es domāju, ka te ir jādomā. Uh, kā rīkoties, kā panākt. Nu, jāsaka, tagad um, Eiro 6 līmeni nav bijis iespējams panākt. Šobrīd uh, reālajos apstākļos NOx um, emisijas ir lielāks nekā bija paredzēts. Mums ir bijuši četri gadi, lai lai uzlabotu situāciju. Ko vēlas patērētāji? Viņi vēlas, lai automašīnas būtu tīrākas un lai cilvēkiem nebūtu uh, jācieš no piesārņojuma. Mēs jau nedzīvojam laboratorijā, tik tiešām ir jāveic emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos, bet eh, nesamazināsim šīs te prasības attiecībā uz emisiju līmeni. Kas būtu jādara? Vides eh, ministrs eh, pie mums izlēma raudzīties uz to, kā darbotos īstenošanas akts, es domāju, ka dalību valstīm būtu labāk jāpanāk kompromiss un jāpanāk tāds kompromiss, kas atbilst un um, Eiropas standartiem, jo tas arī dos iespēju jums darīt to, ko jūs esat uh, solījuši. Gambus kungs, lūdzu, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, kundze. Šajās debatēs mums ir jāraugās uz sekojošo jautājumu. Vai šī regula būs solis uz priekšu, vai arī, un vai atbildīs plānam samazināt emisijas? Es domāju, ka komisijai bija laba doma atgriezties pie pakotnes, kas ir eh, skaidri sapratām, saprotam, un es domāju, ka tādējādi mums izdosies panākt galīgi gala mērķi, ko visi vēlamies sasniegt, proti samazināt NO X emisijas reālos braukšanas apstākļos. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz pārskatīšanas klauzulām. Mums ir jā, jāpieprasa autobūvas uzņēmumiem rīkoties, bet, eh, protams, ir arī jāraugās, lai mēs neatpaliktu no tehnoloģijām, jo tādā gadījumā mēs izgāzīsimies un negūsim panākums, bet panākumi attiecībā uz veselības aizsardzību un jaunu darbu vietu radīšanu ir ļoti būtiski. Mēs eh, vēlam visiem labu veselību un darbu, mēs vēlamies eh, veselīgu Eiropu, bet, protams, nebūtu nekāda jēga radīt eh, tādu Eiropu, kurā ir mazāk darba vietu. Mums ir jāpanāk, lai Eiropa būtu kā paraugs vidas, vidas aizsardzības jomā, un mēs vēlamies, lai Parīzē panāktā vienošanās tiktu ievērota. Uh, bet mēs to nesasniegsim, ne, ja ne, nesapratīsim līdz galam šīs debates. Un mēs, mums ir jādomā, kā rīkoties, lai panāktu savus mērķus. Šādi Mozes kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es pilnībā piekrītu tam visam. Mums tik tiešām ir. Um, jāizteno tādi testi, kas um, parādītu, cik tad reāli ir liels šis te piesarņojums. Un, uh, bet nav pieņemam tas, ka šie testēšanas nosacījumi novest pie tā, ka emisiju līmenis tiktu paaugstināts, jo tas uh, nestu pretējs rezultāts gaidītajiem. Patiesībā mēs strādājam pie likumdošanas paketes par eh, gaisa kvalitātes uzlabošanu. Vienlaicīgi mēs zinām, ka tas ir nepieciešams, jo simtiem tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāji priekšlaicīgi mirst eh, slimību dēļ, ka izraisa gaisa piesārņojums Eiropas Savienībā. Mēs protestējam pret šo priekšlikumu, jo Tā vietā, lai samazinātu emisijas, tās tiktu palielināts. Komisārs kundze, ir jārod iespēja, ir kaut ko vairāk sasniegt, ir, ir, ir jāspēj kaut ko panākt, lai sasniegt kompromisu un lai neciestu iedzīvotāju veselību. Roilkungs, lūdzu, komisārs kundze, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Tā ir tāda piedzīvojumiem bagāta debata Mēs esam vienojušies par robežvērtībām, un mēs zinām, ka tās, šīs vērtības tiek mērītas nevis reālos braukšanas apstākļos, bet emisiju testēšanas laboratorijā. Ir bijis arī skandāls, un komisija vēlas izstrādāt jaunu testēšanas veidu, kas būtu labāks. Un eh, komisija rīkojās tik ātri, ka uzreiz ir nobalsojusi par vienošanos ar dalībvalstīm. Pavisam ātri tā reali, eh, reaģēja lai panāktu realistisku testēšanu. Es domāju, ka komisija par to būtu jāapsveic, bet tā vietā mēs um, atkal pukojamies uz komisiju. Tagad mums būs um, remisija testēšana reālos braukšanas apstākļos, visu to vēls. Mēs esam uh, saņēmuši šo te priekšlikumu attiecībā uz, um, uz robežu vērtībām, kas tagad ir reāli sasniedzams, bet tagad mēs to visu nevēlamies. Ja mēs vēlamies iedzīvotāju veselību nākotnē, Eh, pasaudzē, tad eh, tie, kas tagad eh, nāk klajā šo iebildumu, rīkojas pretēji, jo viņi noraida komisijas un padomes likumu un tāda ejāda kļūst par atbildīgajiem attiecībā uz to, ka gadiem ilgi tev tā veselība cieš. Tie, kas tagad iestājas par šo te iebildumu, viņi. Protams, ir jā, viņi ir ierīkojas pareizi, jo, protams, ka būtu labāk, ja būtu šīs te vērtības augstākas, bet es domāju, ka komisija te arī norādīja, ka mēs tālāk varam no šīs soļa spērt tālāk soļus. Praktiski darbi un konkrēta palīdzība būtu nepieciešama šajā te situācijā. Paldies! Paldies! Un tagad brīvais mikrofons. Pirmā runātāja šeit ir Spīriks kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos panākt risinājumu un gribētu arī par to teikt saviem kolēģiem, bet es domāju, vai Eiropas komisija un padomu var nākt mums palīgā šajā jautājumā, jo šis te atbilstības eh, faktors var tikt pārsniegts par 15-10%, tas joprojām nozīmē aizkavēšanos. Mūsu juridiskais dienests un tāpat arī eksperti norāda, ka juridiskā norma ir eh, nereāli, sas, ir nereāli to sasniegt. Uh, vai 30% pārsniegšanas rādījums nav saprātīgāks risinājums, jo tas būtu vairāk saskaņā ar, ar, ar realitāti un to, to būtu vieglāk panākt. Un tādējādi mēs atgrieztos pie pirmā sākotnējā komisijas priekšlikuma, kurus vienmēr esmu atbalstījusi ar tādiem katalizatoriem, ko varam atļauties. ASV vadošie autobūvas uzņēmumi domā par papildus katalizatoru izveidi, lai risinātu vidas problēmas. Ties, Mīlērs no Volkswagen arī piekrīt šādam risinājumam. Kas ir par problēmu? Kāpēc komisija nevar nākt klajā ar kaut ko tādu, ko autobūsu uzņēmumu varētu pieņemt? Esmu runājis ar autobūsu līderiem, un viņi visam noteikti ir gatavi. Es domāju, ka vajadzētu mums vienoties, bet šo priekšlikumu es nevaru pieņemt. Uh, Lūdzu, ievērojiet to, ka mikrof brīvā mikrofona procedūras laikā uzstājoties drīkst runāt tikai vienu minūti. Blanka Lopes kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ziņojumu par krāpniecību attiecībā uz Volkswagen automašīnām un to emisijām ir uh, izraisījuši tādu savā situāciju. Spānija ir devītā lielākā auto ražotāju pasaulē un 9 eh, miljoni cilvēki nodarbināti šajā nozarē. Es domāju, ka mūsu pasākumiem ir jābūt mēreniem, kas ļautu nostiprināt mūsu eh, šo te ražošanas nozari, tāpat laikā aizsargāt arī patērētājs. Visiem noteikumiem ir jābūt, jābūt efektīviem, ja mēs runājam par emisiju kontroli, un, protams, ka mums ir jāsamazina emisijas, lai varētu, lai varētu pasargāt apkārtējo vidi. Es domāju, ka emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos ir pienākums, un tas ir jāīsteno steidzami mūsu iedzīvotāju veselības labad, un tāpat ir nepieciešams piesārņojošo vielu emisiju samazinājums. Paldies, Polčak kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī ļoti augstu vērtēju šeit valdošo vienprātību, bet es eh, gribētu izteikt nožēlu par padomas pozīciju, jo es domāju, ka tas nav godīgi attiecībā pret parlamentu, ka viņi šeit nav pārstāvēti. Eh, bet tomēr. Testēšana laboratorijas apstākļos ir, eh, nav tāds reāls skatījums, bet šādi testi tika izmantoti at, un tiek par pamati ņemti reālie apstākļi. Es domāju, tā bija liela kļūda, bet es esmu priecīgs par komisijas nostāju, ko tā arī pauda šovakar. Es domāju, ka priekšlikums un tie, kas ceļ iebildumus, tiem vajadzētu padomāt, ka tas nesīs pretējs rezultātus. Mums, protams, ir jāiestājas par tādu tīrāku iespēju, bet mēs nedrīkstam apturēt attīstību. Paldies, Krapīnī kundze! Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, komisārs kundze, tik tiešām pirmais novērojums ir tāds, ka šeit nav klāt padome. Es domāju, ka Mūsu interesēm būtu jābūt vienotām un mums visiem būtu jābūt klātesošiem, kad runājam par šādu jautājumu. Kolēģi pareizi teica, ka mēs vēlamies uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā un uh, ne tikai attiecībā uz autobūvas nozari. Ja mēs noraidītu to, ko komisija ir ierosinājusi, tad uh, testēšana, emisiju testēšana reālos braukšanas apstākļos e, nenotiktu. Un e, tas e, nozīmētu, ka mēs pagarinātu šo te slikto situāciju. Es nezinu, vai šāds risinājums, šāda te atcelšana nāktu par labu patērētājiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizais risinājums, un tāpēc Es eh, nevēlos to atbalstīt, un es domāju, ka mums vajadzētu divreiz padomāt tad, kad balsosim par eh, šo regulas priekšlikumu. Komisijai vajadzētu šos parametrus turpināt uzlabot. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, saka nākamais runātājs. Vandaag kwam aan het licht. Paldies Dievam, ka joprojām eh, žurnālisti izmeklē jautājumus tādēļ, ka pretējā gadījumā arī nebūtu atklājies tas, ka Opel krāpjas un viņi izmanto eh, cita veida sistēmas. Tāpat atklājies, ka kāds flāmu eh, žurnālists eh, izmeklē šos gadījumus. Līdz ar to patērētāji beidzot būtu jāuztver nopietni. Ja patērētājs var beidzot izdarīt izvēli ja man ir jāizvēlas automašīna, kas ir uh, ātra vai automašīna, kas labāk atbilst manas, man bērnu vajadzībām, es labāk aizsargā veselību, tad, protams, mēs vēlamies veselīgāks auto. Dāmas un kungi, mēs esam parlaments un mēs vēlamies, lai uh, mēs būtu ambiciozāk parādot savu gribu. Paldies! Ir daudz citi deputāti arī gribējuši izteikties, bet, diemžēl, laika trūkuma dēļ mums ir šis debats jāpārtrauc. Un tagad es došu vārdu NV komitejas eh, pārstāvim Javor kungam. Lūdzu. You, Paldies priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, komisārs kundze, no šīm debatēm šovakar es secinu, ka uh, Vairāk vai mazāk no profesionālā viedokļa mēs visi esam viensprāts, ka atbilstības faktors, kuru komisija mm, ierosina, nav realistisks sasniedzams. Pat, ja komisija uzskata, ka ar to nepietiek, lai panāktu mērķus, daudz tik runāts par kavēšanos, bet būsim godīgi. Regula 2019. gadā stāsies spēkā, un tāpēc es domāju, mums būs laiks uzlabot šo regulu un ilgāku laiku pavadīt pie labākas regulas izstrādes, lai aizsargātu Eiropas vidi un iedzīvotājs. Es uzskatu, ka šī pieeja visu vai neko, kā ir komisijas priekšlikumā, es, es nedomāju, ka tas ir tāds demokrātisks lēmumu pieņemšanas process. Es gribētu lūgt jūs atbalstīt šo iebildumu izteikšanu. Uh, lai komisija un padome atkal apsēstos pie galda un regulu uzlabotu. Lūdzu, tā vietā, lai būtu realistiski, esiet drosmīgi, lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājs. Now, uh... Paldies! Un tagad es došu vārdu komisārie Bienkovskas kundzei, lai viņi varētu teikt galvārdu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti! Liels paldies par to, ka sniedzāt savus viedokļus. Es eh, ļoti cienu un saprotu daudzas izteiktās bažas. Es gribētu atgriezties pie vissvarīgākajiem jautājumiem. Pirmkārt, vēlreiz vēlos uzsvērt, ka komisija nav ignorējusi nekādus signālus iepriekš, ne 2006. gadā, kad mēs izstrādājām priekšlikumu attiecībā uz eiro 4,5, lai samazinātu emisijas bet tas bija attiecībā uz testēšanu laboratorijas apstākļos, un tas ir jāuzsver. Nedz arī 2011. un 2012. gadā, tad, kad mēs runājām par uh, eh, DRC, un uh, tika norādīts, ka ir problēma ar reālajām emisijām. Tad ir problēma, un es saprotu jūsu bāžas, bet mums šis process ir jāpabeidz. Tāpēc mēs nevaram ierosināt nekādus jaunus priekšlikums attiecībā uz atbilstības faktoriem. Pirmkārt, tāpēc, ka dalība valstis nemainīs savu viedokli. Otrakārt, tas ļoti lielā mērā izraisīs šī procesa kavēšanos. Un, lai pavisam skaidri uzsvērt, ja mums spēkā nebūs noteikumi, tad 2017. gadā mēs saglabāsim pašreizējo situāciju kur ir 4 līdz 5 reizes lielākas emisijas reālajos braukšanas apstākļos, reālajā dzīvē, nekā to pieļauj um, normatīvi, un līdz ar to piesārņojums būs 4-5 reizes lielāks, ja mums nebūs noteikums 17. gadā, un tad mums nāksies izskaidrot saviem iedzīvotājiem, kāpēc mums tagad ir 500 uh, miligramu emisijas uz kilometru un kāpēc mēs neesam tās samazinājuši līdz 168 miligramiem uz kilometru. Bet es domāju, ka varbūt, ka mēs varam panākt vienprātību. Es gribētu norādīt, kā mēs varētu iespējams rīkoties. Bez jauniem priekšlikumiem par atbilstības ko faktoriem. Komisija gatavo paziņojumus plenārsēd nākamajā mēnesī, norādot, kāda ir mūsu nostāja par šo jautājumu. Es godīgi apņemos aktivizēt šo te igadējo pārskatu klauzulu attiecībā uz atbilstības faktoru pēc iespējas drīzāk nākamajā gadā lai samazinātu otro atbilstības faktoru. Jūs tik, tiešām varat eh, to uztvert kā man personisko apņemšanos. Un otrkārt, mēs eh, atjaunināsim šo te priekšnumu attiecībā uz emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos. Es apsolos to. Nes, un līdz ar to nebūs jauna priekšlikuma attiecībā uz atbilstības faktoriem. Es eh, ceru, ka kāds no jums vismaz varēs pozitīvu vērtēt priekšlikumus attiecībā uz testēšanu reālos braukšanas apstākļos tuvākajā laikā. Paldies! Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi yhden päätöslaus. Šī, šo debašu noslēgumā ir iesniegts rezolūcijas priekšlikums, esam noslēguši debatas un balsojums notiks februāra plenāra sēdē. Reglamenta jautājums, lūdzu. Gerbrandīkungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Mēs nu pat uh, ieklausījāmies komisārs teiktajā, viņa bija apņēmības pilna īstenot pasākums nākotnē, bet lēmums ir komisijas un padomas lēmums, un bez jebkādas apņemšanās, kas tiek paust no padomas puses, komisijas apņemšanās nav nekā vērta. Vai jūs varētu lūdzu nosūtīt uh, vēstuli padomai, lai tā reaģētu uz komisijas apņemšanos, lai mums būtu rakstiska atbilde no šeit klāt nēsošās padomas. Paldies, Gebrādī kungs. Jāsaka, ka tas nebija reglamenta jautājums. Tā bija politisks dabas izteikšanās. Tagad nākamais punkts. Kultūras komitejas sagatavotais ziņojums par kultūra dialogu, kultūras daudzveidības un izglītības lomu Eiropas Savienības pamatvērtību veicināšanā. Un tagad vārds mirklīti meklēja dokumentos, saka priekšsētāji.